Uh, Mēs tūlīt sāksim skatīt nākamo darba kārtības punktu, jo esam nedaudz aizkavējušies. Στην ημερήσια διάταξη, I'm assuming that Commission speaks Greek, because you don't have your things on. Το επόμενο σημείο. Tātad, nākamais darba kārtības punkts. Te ir komisijas viceprezidenta deklarāciju augstās ārēja politikas un drošības politikas pārstāvis paziņojumu par situāciju Ukrainā. Viņa pati nevar piedalīties, tāpēc viņu pārstāvēs Filar kungs. Komisār kungs, jums vārds. Thank you very much. Paldies, priekšādātāja kungs. Augstā pārstāve Katija Aštona lūdza, lai es izteiktu šādus komentārus.